tā komisijas vārdā dodu vārdu komisāru kungam Stilianidis. Labrīt! Lūdzu, vārds jums! Dear President, Honorable. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, bērnu seksuālā izmantošana ir šausminošs noziegums. Eiropas Savienība jau ir spērusi vairākus solis, lai cīnītos gan tiešsaistē, gan ārpus tās. Direktīvā ir iekļauta virkne instrumentu, lai uzlabotu uh, efektivitāti dalību valstu pasākumiem reaģējot uz šādiem noziegumiem un lai veicinātu starptautisko sadarbību. Līdz ar to komisija neplāno ierosināt tuvākajā nākotnē kāds grozījumus, bet koncentrēties uz šīs direktīvas īstenošanu. Šobrīd notiek pētījums, lai iepazītos ar dalību valstu veikto šīs direktīvas eh, transponēšanu. Rezultāti būs pieejami līdz aprīlim, un pēc tam arī tiks pieņemt lēmumu par to, vai uzsākt eh, pārkāpumu procedūru. 11 gadījumos tas vēl varētu būt iespējams. Komisija meklē iespējas eh, divpusējās sarunās eh, vienoties ar dalību valstīm par transponēšanas panākšanu. Ir konkrēti jautājumi saistībā ar pilnvarām, kas ļautu tiesību sargājušajiem iestādēm piekļūt tiešsaistē Eh, pierādījumiem šādiem noziegumiem, eh, ja šie pierādījumi atrodas atšķirīgās jurisdikcijās privāta eh, kontrolē, kas šobrīd ir būtiskākais šķērslis, lai efektīvi izmeklētu šādus noziegumus. Un dalību valstis dalībvalstīm ir jānodrošina šīs, šīs tiesības aizsargājot cietušo tiesības. Tas ir pielīdzināms citiem kibernoziegumu veidiem un citiem noziegumiem, kuru, uh, kurus eh, veicina internets. Ņemot vērā, ka internets ir globāls, Eiropas Savienības reakcijai ir jāņem vērā nepieciešamība sadarboties ar Eiropas Savienības strateģiskiem partneriem visā pasaulē ir absolūti nepieciešama visaptvaroša pieeja, lai nodrošinātu konsekvenci. Tā skaitā apkarojot eh, noziegumus, nodrošinot kiberdrošību, patērētāju tiesību aizsardzību, datu aizsardzību e-komercijā. Tas tiks uzskatīts par daļu uh, no diskusijas par drīzumā eh, pieejamo digitālā vienotā tirgus paketi, un tagad pievērsīšos pasaules aliansei pret eh, bērnu seksuālu izmantošanu internetā. Šī pasaules alianse ir mi ministru izteikta eh, apņemšanās kopums, tad šie ministri pārstāv 54 valstis, un viņi ir apņēmušies rīkoties. Pirmkārt, lai uzlabotu cietušo identifikāciju un palīdzības sniegšanu, veicinātu noziegumu izmeklēšanu un vainīgo saukšanas pie atbildību, palielinātu informētību un samazināt eh, bērnu seksuālas izmantošanas materiālu pieejamību internetā. Pasaules aliansei ir izdevies eh, sekmīgi rīkoties vairākos jautājumos, apņemšanās ir kļuvušas par daļu no nacionālās politikas Tomēr Pasaules aliansei vēl ir jāatrisina vairāk jautājumi. Pirmkārt, ir jānodrošina, ka visas valstis turpina censties sasniegt politiskos mērķus, apvienojot resursus. Otrakārt, tām ir jākontaktējas ar lielāku valstu skaitu Treškārt, aliansē jārēģē uz tendencēm un draudiem, ko mēs redzam reālajā pasaulē, un jāpielāgo savu reakciju uz tiem. Mums arī daudz ciešāk jāsadarbojas ar internetu nozari, kas ir gatava eh, rīkoties un piedalīties pasaules aliansē iekšējās drošības fonda ietvaros komisija atbalstīs publiskās privātās partnerības izveidi starp eh, galvenajām eh, darbījošām personām, starp privāto sektoru un eh, tiesību sargājušām iestādēm. Izmantojot Connecting Europe Facility instrumentu, komisija turpinās līdzfinansēt drošu internetu centru tīklu Eiropā, kuriem ir ļoti svarīga loma uh, informētības palielināšanai par bērnu drošību internetā Eiropas Savienībā. Drošāk interneta centri šobrīd darbojās 27 dalību valstīs un e, darbojas trīs jomās. Pirmkārt, e, informētības e, veicināšanas centrs, lai ļautu bērniem, vecākiem un pedagogiem labāk izmantot internetu, izmantojot uh, resursu centru pieejamību, viņu piedāvāto pakalpojumus, kuri tiks pielāgoti un piemērot sadarbojoties skolām un nozarei. Otrakārt, tiešsaistes palīdzības dienests, kas e, padara iespējumu vērsties pie viņiem pēc palīdzības, lai apkarotu bīstamu rīcību un treškārt meklēt palīdzības plašākā sabiedrībā par šādiem noziegumiem. Ir, tas ļaus eh, apkopot šādus eh, aizdomus, eh, aizdomu datus un ziņot par viņiem sadarbojoties ar internetu pakalpojumu sniedzējiem, būs iespējams izņemt no interneta šādu informāciju. Tāpat arī Inhaupa asociācija, kur komisija līdzfinansē, arī piedalīsies. Un visbeidzot, komisija turpinās atbalstīt tiesību sargājušās iestādes, efektīvāk eh, identificējot cietušos un pārkāpējus līdzfinansējot kopīgu datu bāžu izmantošanu, kas šobrīd eh, tiek turēts Interpol, palīdzot labāk piekļūt datiem un eh, pasaulē pieejamiem pierādījumiem. Paldies! Dank, komisār. Paldies, komisāra kungs! Tagad politisko grupu vārdā vispirms Eiropas Tautas partija Monika Holmajer. Priekšsarētāji kungs, komisāra kungs, kolēģi. Vispirms liels paldies par eh, šo paziņojumu, kur es uzskatu par ļoti svarīgu. Mums ir būtiski eh, pieauguši šādu noziegumu apjoms. Internets šobrīd skar visas eh, jomas, nu, daudz pozitīvā tur ir, bet tāpat arī internets palīdz noziedzniekiem. Man ir jautājumi komisijai. Mēs esam eh, trīs eh, ieviesuši un uzzinājuši, ka internets ir pamatu platformā, bet vai vispār pietiek eh, personāla, vai ir iespējams reaģēt uz to? par visu Eiropu atbild tikai trīs cilvēki. Protams, ka Eiropolā ir vairāk cilvēku, bet viņiem jā, jāapkaro organizētā noziedzība, cilvēktirzniecība, eh, visdažādākie noziegumi. Līdz ar to mans pirmais lūgums ir, mums ir nepieciešams adekvāts darbinieku skaits, lai varētu apkarot šos noziegumus. Otrs lūgums. Uh, direktīvas īstenošana ir nekavējoties jāpātrina dalību valstīs, un visas dalību valstis, kas 2011. gada direktīvu, kas tiešām ir laba direktīva, neīsteno, un viņas jāicina to darīt. Ideja par publiskām privātām partnerībām ir ļoti laba ideja, un šeit ir tiešām eh, iespējama aktīvāka sadarbība, un šifrēšanas jautājumos mums ir jāuzmanās, jo, protams, ka svarīgi šifrēšanu izmantot, lai nodrošinātu privātumu, bet mēs nedrīkstam eh, izmantot vai palīdzēt izmantot šādu eh, sistēmu, kas ļauj noziedzniekiem izvarot un nogalināt eh, tūkstošiem bērnu visā pasaulē. Priekšsētājs, zilā skatīts jautājums no Grapīnī kundzes, vai jūs pieņemat to? Grapīnī kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti svarīgs temats. Un es domāju, mēs visi apzināmies, ko nozīmē seksuālā, var, seksuālā bērnu seksuāla izmantošana un cik tas šausminoši ir. Man tas jautājums Holmāras kundzei ir šāds. Komisija līdzfinansēja kādu asociāciju, mēs to dzirdējām no komisāra kunga. Vai šī asociācija nodrošina arī privātumu? Vai viņi garantē, ka tas tiks e, ievērots? Vai jūsuprāt, komisāra pieminētā asociācija palīdzēs e, arī nodrošināt e, privātumu? Atbilde. Tad, kad tiek izmeklētas pārbaudīti dati, dati ir ļoti daudz, to nedara cilvēki, tas tiek darīts ar tehnisku algoritmu palīdzību. Tikai tad, kad parādās kādi Um, iezīmētie vārdi, piemēram, saistībā ar bērnu izvarošanu, tad tas tiek aktualizēts. Un es domāju, ka šāda veida izmeklēšanas iespējas ir ļoti svarīgas. Priekšsēdēs, paldies! Sociāldemokrāta vārdā Zipels kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Bērnu seksuāla izmantošana, es domāju, mēs tur visi esam vienasprāts, tie ir ļoti smagi noziegumi. Uh, kas eh, cietušajiem eh, noved bieži vien pie ilgtermiņa psiholoģiski un arī fiziskajām traumām. Šie ar internetu izmantošanu šie, šādi noziegumi pierādījumi tiek plaši izplatīti kā parlaments kopā um, ar padomu 2011. gadā mēs pieņēmām direktīvu, lai dalību valstis varētu efektīvi un vienoti, izmantojot vienotas standarts un kopīgas noteikums, vērsties pret šādiem noziegumiem. Piemēram, vienotie nosacījumi noziedznieku saukšanai pie atbildības un tā skaitā, ja viņi ir bēguši uz ārzemēm. Uh, Tomēr cietušo aizsardzībai arī ir tikpat svarīga doma, tāpat arī eh, mēdīju kompetences stiprināšana. Šādu saturu bloķēšana var būt joprojām tikai pārējais risinājums. Mērķim būtu cietušo eh, interesēs jābūt šādu saturu dzēšanai. Un privātie pakalpojums sniedzēji internetā ne, nevar būt tie, kas pieņem galu lēmumu Ja šī direktīva tiktu konsekventi īstenota, nu, tur atsimedzot pietrūks dalību valstīm politiskā grība. 2014. gada janvārī komisija izsūtīja 11 dalību valstīm brīdinājumu par eh, direktīvas neīstenošanu, un tikai pret Kipru šis process ir apturēts. Un pat mana valsts tikai pagājušā gada novembrī pieņēma atbilstošu likumu bez brīdinājuma. Dalībvalstīm beidzot ir jāizdara savus mājas darbi, un komisijai kā līguma sargam ir jārīkojas. Nevajadzētu tur pārāk rezervēti izturēties. Interesanti, cik tālu mēs tiksim līdz decembrim. Un viena lieta mēs nedrīkstam aizbirst šajās debatēs. Ļaunprātīga izmantošana nav virtuāla, tā notiek realitātē, ikdienā, un tas ir šausminoši, cik atšķirīgi šī problēma tiek risināta dažādos reģionos un valstīs, vai pat ignorēta, tā skaitā Eiropā. Paldies! Priekšsarētais, paldies! Holmajers kundze zilā kartīte, es šoreiz vēl to atļaušu Parasti es to atļauju tikai tad, ja cilvēks nav izteicies debatēs. Lūdzu, Holmērs kundze, uzdodiet jautājumu. Es jau būtu atteikusies no tā, bet vēlējos Sipals kundzei pajautāt, vai viņa tiešām nopietni uzskata, ka, piemēram, Google, ja atklātu kādu saturu, kur bērns tiek izvarots, Vai tad Google tam nevarētu dot iespējas to pašai dzēst, ja viņiem tiešām jāgaida līdz eh, atbildīgās iestādes eh, rīkojas un ir kāds tiesas lēmums? Manuprāt, ir šādās situācijās eh, savstarpēji vienošanos privāts uzņēmums var rīkoties pēc savas saprašanas. Šeit vairs nav spēkā privātums. Atbilde. Godātā Holmajers kundze, katram pilsonim ir pienākums konstatējot nejauši noziegumu, jebkuru noziegumu rīkoties. Bet diskutējot par šo direktīvu, mēs arī konstatējām, ka bez uh, vien, uh, absolūti skaidriem izmantošanas gadījumiem ir arī tādi, kas ir uz jautājumu zīmes, un tādēļ ir nepieciešama atļauja no attiecīgajām iestādēm. Paldies! Tālāk Eiropas konservatīvo vārdā Timotīs Kirhops. Uh, Priekšsēdētāji kungs. Uh, uh, Katru sabiedrību vērtē pret tā, kā tā aizsargā tos, kuri paši nespēja sevi aizsargāt. Un uh, ja ir runa par bērnu seksuālo izmantošanu, tad nav šaubu, ka, kur ir labie un kuri ir sliktie. Un ir jāvēršas pret tiem, kuri grib nodarīt kaitējumu bērniem. Ja mēs jautājam, kas ir jādara, lai pārt pārtrauktu šādu izmantošanu. Mums ir jādara viss iespējamais, jādarbojas ar internoperatāriem, ar uh, skolām, ar vecākiem. Mums ir jābloķē tādas interneta vietnes, kur ir uh, pieejama bērnu pornogrāfija, jāizņem šāds saturs un mums ir jāsniedz atbalsts arī cietušajiem, lai viņi justos atkal droši. Internetā pastāv arī ēnas zonas, kurās tiek pastrādāt šie noziegumi, un ir jāaizsargā bērnu bērnība. Paldies, un tagad liberāļu grupas vārdā Natālija Grīsbeka. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, dodātie kolēģi. Pirms pāris nedēļām Pilsoņu brīvību komitejā mums notika debats par kiber noziegumiem un kiber noziedzniekiem, un mēs uh, uzzinājām uh, uh, satraucoši statistikas datus. 4 miljoni par pornogrāfisku bērnu materiālu ir pieejami interneta 10% bērnu jaunāk par diviem gadiem ir uh, um, attēlēt šajās uh, saturos. Tiek izmantots ar viena uh, sarežģītākas kodēšanas metodas. Es arī pirms kāda brīža sāku pētīt uh, situāciju šajā tumšajā tīklā, kas tur notiek. Eh, piemēram, ir daži eh, tīkli kā Frīnet un Tor, ko ir savā varā pārņēmuši pedofīli. Iepazīstoties ar AFA ziņojumu, varam konstatēt, ka 2014. gadā par 100% ir pieaudzis uh, uh, paziņoto bērnu pornogrāfijas gadījumu skaits. Tas nozīmē, ka šis pieaugums ir satraucošs. Ņemot vērā šādu uh, satraucošu situāciju, ko demokrātiskas valstis var darīt? Mums ir nepieciešams ziņojums par direktīvas īstenošanu Uh, šī direkci, uh, direktīva bija jāīsteno līdz 2013. gada decembrim, un tagad komisijai kā līgumsargātai būtu jāizvērtē, kāda ir pašreizējā situācija. Tāpat būtu jādomā par to, ka Eiropola uh, rīcības grupai būtu jāpiešķir papildu pilnvars ciņā pret kibernoziegumiem. noziegumiem un komisārkungs mums ir jāslēdz un jābloķē šādas interneta vietnes, ja tiek konstatēts pedopornogrāfisks saturs. Gaidām no jums atbildes. Paldies! Nākamā runātāja pusotru minūti kreiso grupas vārdā uzstājas Andersons kundze. Uh, ir prieks redzēt, ka zināma uh, uzmanība tiek pievērsta šiem jautājumam, un Pilsoņu brīvību komiteja ir sagatavojis detalizētu priekšlikumu. Šis jautājums ir jāvērtē arī no pilsoņu viedokļa, un tikai tā mēs varam nodrošināt bērnu aizsardzību. Bērniem tagad ir viedtelefoni, bet ļoti nedaudz apzinās, kāds risks ar to ir saistīts. Mums ir jāinformē bērni par jauno saziņas līdzekļu radītajām briesmām, lai bērni varētu paši sevi pasargāt. Mums ir jāmeklē risinājumi, kas aizsargā gan bērnus, gan interneta brīvību. Ir jāizplata informācija. Nesen manā vēlēšana apgabalā Ziemeļīrijā tika izmantota skolnieču fotografijas ļaunprātīgi mm, tika izlietots internetā, pornogrāfiskā interneta vietnē. Un šis piemērs ir eh, jāizmanto, lai citiem eh, skaidrotu, ka pat salīdzinoši nevainīgas fotogrāfijas var ļaunprātīgi izmantot. Un tāpat ir jāierisina jautājums par fotogrāfiju īpašumu tiesībām internetā. Paldies! Lielas paldies! Tagad zaļo grupas vārdā Džina Lamberta. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka mēs visi apsveicam uh, direktīvas pārskatīšanu, kas ir iecerēts uh, šogad. Ir tiešām satraucoši tas, ka daudz dalībvalsts vēl nav pilnībā transponējušas direktīvu. Daudzi saka, ka svarīgs jautājums ir uh, satura dzēšana uh, interneta vietnēs un ka ir obligāti šāds saturs jāizņem un jāslēdz šīs vietnes, bet ir arī jādefinē, kāds ir, kāda ir dalību valstu atbildība. Jautājums arī par to, vai pakalpojumu sniedzējiem ir jārīkojas un kā, un tas skaidri jānosaka likumā. Eh, direktīvā tas ir skaidri atrunāts. Es eh, saprotu, ka komisijai ir grūti panākt vienošanās ar trešajām valstīm, kur ir izvietotas interneta vietnes. Mēs atzīstam, ka nevienā valstī nav pieļaujams tas, ka uh, tiek izplatīti pornogrāfiski materiāli, tāpat kā bērnu seksuālā izmantošana ir nepieļaujama. Ir jādomā par bērnu aizsardzību ātri jāpaziņo par bērnu pazī, pazušanas gadījumiem. Tāpat ir jādomā par patvērumu sistēmas izveidošanu. Tāpat jādomā par profilakses pasākumu veikšanu jauniešu bērnu vidū, lai viņi apzinātos, kādi riski pastāv. Un tāpat ir jāveido arī tādi palīdzības telefoni, kur bērni varētu ziņot par pārkāpumiem, par kuriem viņi nevēlas informēt vecākus, un ir jāskaidro bērniem, kas patiesībā notiek. Paldies! Vai esat gatavi atbildēt uz zilās kartītes jautājumu no kolēģa Sanī? Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, jūs minējāt, ka direktīva transponēšana ir būtiska, bet ka daudzu dalību valstu valdības kavējas to darīt. Jūs arī pieminējāt sadarbību ar trešajām valstīm, kas dažkārt ir grūtā, pastāv šķēršļi. Kā es gribētu zināt, kāds jūsuprāt ir iemesls tam, ka dalību valstu valdības nerīkojas pietiekam ātri? atbildi. Es domāju, ka komisijas ziņojums mums palīdzēs noskaidrot, kādēļ dalībvalstīm ir vajadzīgs tik ilgs laiks, lai īstenotu direktīvu. Es domāju, ka dažās uh, valstīs ir jautājums par uh, likumu saskaņošanu, par sodu pastiprināšanu bet ir tomēr pilnīgi nesaprotams, kādēļ dalību valsts nerīkojas uh, kopīgiem spēkiem, lai nodrošinātu bērnu aizsardzību. Un mums šis jautājums būtu jāuzdod arī dalību valstu parlamentu deputātiem, kādēļ direktīva nav transponēta. Liels paldies! Kā Diana Doca mm, runās kā pie politiskām grupām nepiedarošu deputātu. Paldies! kaut uh, internets ir uh, dod jaunas iespējas uzņēmumiem un personām. Tā pašā laikā to izmanto arī noziedznieki, lai uzglūnētu bērniem tieši saistē. Mums ir jācīnās pret jebkādām ļaunprātībām internetā. Manā vēlēšana gabalā Ziemeļīrijā ir publicēts eh, ziņojums par 2014. gada datiem par bērnu eh, pornogrāfiju. Un ir pēdējo gadu laikā konstatēti seši bērnu pavedināšanas gadījumi internetā. Un eh, ļaunprātīga izmantošana uh, Eh, ir eh, gadījumu skaits ir pieaudzis no 5 2008. gadā līdz 22 pagājušajā gadā gadā, un liels īpatsvars 16 gadus vecu eh, jauniešu ir piedzīvojuši pavedināšanas mēģinājums. Mums ir bērni jāapmāca, kā izmantot internetu, bet arī jānodrošina, lai globālie uzņēmumi, kas pārvalda, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, sakot, ka ir pārsniegts laiks. Paldies, tagad uzstāsies Tadeušs Svifka. E, panie przewodniczący! koleżanki i koledzy! wśród e, różnych. E, paldies priekšsēdētāji darbie kolēģi ir vairākas kibernoziedzības formas un visu šo formu vidū noziegumi pret bērniem ir visšokējošākie. Ļoti labi ir tas, ka parlaments ir izlēmis eh, pār šo jautājumu runāt šodien. Mēs par šīm parādībām esam sāšutoši. Ziņojumi pētījumi rāda, ka šādu noziegumu skaits pieaug. Un šķiet, ka cīņa pret bērnu pornogrāfiju nav visai efektīva. Es nezinu, vai jūs esat eh, izpratuši to kādās proporcijās šis noziedzības veids pieaug. Ir pat iespējams rezervēt bērnu pornogrāfijas seansus ar bērniem citā valstī, maksājums norit caur kaimanu salām vai citu līdzīgu vietu, kas nav pakļauta nekādai finanšu kontrolēji. Tiešsaistē ir redzami šausminoši skati, un mums ir nepieciešams meklēt līdzekļus, lai pret šo noziedzības veidu cīnītos. Ir jāuzlabo sadarbību starp eh, dažādajām instancēm, valstu policijās, kuras cīnās pret šo parādību. Viena lieta ir aizliegt, bet ir arī jādomā par novēršanu un jādomā par uh, preventīviem pasākumiem. Kolēģi, nākošais runātājs Mirjama Dālī turpina priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Mēs šodien runājam par miljoniem bērnu eh, pornogrāfijas attēliem internetā. Vairāk nekā 70% no šiem attēliem attēlo bērnus vecumā līdz 10 gadiem. Ir ļoti grūti šobrīd noteikt Eh, iesaistīto bērnu skaitu. Es šodien uzstājos ne tikai kā tautas pārstāve, bet arī kā mātē. Mēs esam atbildīgi par to, ka mēs bērnus aizsargājam, nodrošinām viņiem mierīgu bērnību un neļaujam citiem izmantot viņu nevainību. Internets ir eh, būtisks informācijas avots, bet arī ideāls rīks, lai, lai jau pielādētu anonīmā veidā bērnu pornogrāfijas attēlu. Vai tas nozīmē, ka mums ir jābloķē internets? Nē, tas nebūtu risinājums. Eiropas Savienībai ir jādomā par jauniem tehnoloģisku attīstību, kas nepieļautu šādas noziedzīgas parādības. Pagājušajā gadā notika pasākumi, kas bija vērsti pret bērnu pornogrāfiju internetā. Es aicinu komisiju pieņemt tās direktīvu, ņemot vērā jaunās realitātes. Mums ir jāpaturprātā, ka bērni ir vistrauslākais pasaules resurss. Mēs eh, nedrīkstam eh, aizmirst to, ka šāda nozieguma pēdas viņos paliks eh, visu laiku. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Škripeks. Paldies! Šobrīd uzaug jauna paudze ar bērniem, kas daudz labāk pārzina šīs IT tehnoloģijas nekā viņu vecāki. Līdz ar to vecākiem ir ļoti sarežģīti pildīt to uzdevumu, kas viņiem ir aizsargāt bērnus. Bet bērni bieži vien neapzinās tos draudus, kas viņiem ir, komunicējot internetā ar svešiem cilvēkiem vai apmeklējot kādas konkrētas tīmekļa vietnes. Uh, Vēl kā Slovākijas parlamenta deputāts es savulaik norādīju šīm problēmām, tā skaitā aktualizēju šo jautājumu Slovākijas plašsaziņas līdzekļos, un mana kampaņa bija vērsta uz to, lai nodrošinātu tiesisko aizsardzību bērniem no šāda bīstama satura. Mēs savācām kampaņas ietvaros ļoti daudz pārakstu, un esmu pārliecināts, ka šī cīņa kas sākas plašsaziņas līdzekļos, um, tiks veiksmīgi pabeigt. Paldies tālāk, Vikstrēms kundze. Ja, de seksuella övergreppen och exploateringarna av Paldies, um, priekšsēdētāji. Bērnu seksuāla izmantošana internetā kļūst aizvien nopietnāk, upuri kļūst aizvien jaunāki un attēlē to tiek izsūtīts pasaulē sekundes daļās. Mums ir jāapkaro bērnu seksuāli izmantošana internetā. Un tagad komisija ir jānāk klajā ar priekšlikumu konkrētiem rīkiem, kas ir saprātīgi un noderīgi. Ne tikai ar ziņojumu vien, bet mūsu rīcībā ir vajadzīgi reāli instrumenti, kā pret šo problēmu cīnīties. Jo kārtējo reizi mēs saskaramies ar ciešanām, ko rada šie attēlumi. Turklāt mums ir jāgatavo bērnu nākotnē, bērni ir mūsu nākotne un komisija. Ai, ai, kopā ar parlamentu ir jāķeras pie risinājuma meklēšanas. Liels paldies par laika ievērošanu. Tālāk Ropes kungs. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ties priekšsēdētāji. Viena vienīga valsts nevar cīnīties pret šo noziedzības veidu, jo internetam nav robežu. Tiesības argājošajām iestādēm nevienmēr ir nepieciešami risinājumi, lai apkarotu un novērstu šos noziegumus. Tāpēc mums ir jāpalielina atbildība pār šādu noziegumu izdarīšanu, kā arī vairāk jāies eh, saistastošās institūcijas jānodrošina apmācības. Gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu amatpersonām mums ir jābūt labākai sadarbībai ar dalību valstu attiecīgajām iestādēm. Informācija ir jāsasniedz šīs iestādes maksimāli drīz, tāpat arī mums ir jāveido kopīgi rieģēšanas plāni. Paldies! Paldies! Zilās kartītes jautājums um, no Musolīnī kundzes, vai jūs pieņemat viņu? Jā. Jā, lūdzu, Musolīnī kundze. Te proprio sull'ultimo intervento io chiedo al collega. Es pēc šīs uh, uzstāšanās uh, gribētu jautāt kolēģim, vai nebūtu vēlams veidot Eiropas regulu, kas atvieglotu denoncēšanas iespēju, trauksmes spoguli eh, eh, meklētājā, kas uzreiz dotu iespēju denoncēt pedopornogrāfisku saturu internetā. Ropes kungs, lūdzu jums atbildi. Eh, ačiū kolēģi uz klausimą. Kolēģi, uz, uzklausīju jūsu jautājumu, domāju, ka. Kā... Mums ir jāizmanto ik viens iespējamais pasākums, lai cīnītos pret šo noziedzības veidu. Mums ir jāizvērtē efektivitātes veids, un mēs pozitīvā gadījumā varam to piemērot. Paldies! Nākošais runātājs Bārbara Kape. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsarētāji. Bērnu seksuāla izmantošana internetā ir šausminošs noziegums, un katru dienu internetā tiek augšu pielādēti video ar šādiem pārkāpumiem. Mēs jau dzirdējām par 4 miljoniem šādu video, un katru gadu 80 tūkstošu attēlu un video nāk klāt. Un tas šausminošākais ir tas, ka e, šie attēli un video netiek dzēsti ir nepieciešams apmainīties ar labāko praksi, kā apkarot šos noziegumus. Ir riski, kas saistīti ar šādu tērzēšanas e, saturu starp pieaugšiem bērniem, ir īpaša e, vienība izveidota, ir nepieciešams pietiekams e, rīkoties, piešķirot papildus līdzekļus, un uh, dalību valstis uh, vēlējās uh, rīkoties, vismaz apņēmās to darīt, bet ne visur tas ir izdarīts. Ir jāapkaro šie noziedznieki tāpat kā terorisms tiek apkarots, ir jāsadarbojas nacionālajā līmenī un starptautiskajā līmenī, un, bet ir nepieciešams pienācīgs aprīkojums atbildīgajiem. Paldies! Pusotra minūte tālāk. Dievs demēra Garcia koncerta. Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāk nekā miljons pedopornogrāfisku attēlu ir atrodami internetā. Di e, tādi parādās katru dienu tūkstošiem e, e, šo, šādas pornogrāfijas lietotāji sazinās internetā. Esošā direktīva un globālās alianses izveidošana ir pasākuma, lai stātos pret šiem draudiem. Tāpēc ir jāpieņem kopīga pieeja kas apvieno policijas un tiesis, tiesu iestāžu darbību pret pārkāpējiem. Tāpat ir jārīkojas, lai novērstu šo parādību. Ir jāparedz īpašas garantijas gan preventīvai darbībai, gan vajāšanai, kā arī datu apstrādēji lai novērstu vēl lielāku bērnu stigmatizāciju. Mums ir jāizmanto tehnoloģija, lai labotu tās eh, pieļautās kļūdas ir nepieciešams uh, likvidēt tās vietnes, kurās ir rodami šādi uh, attēli, ir jācīnās pret izplatīšanu tīklā, it īpaši P2P tīklos un jāparedz drošības kods internetā, kodeks internetā. Uh, jāsadarbojas ar starptautiskajām lēmējiestādēm, ar valstu drošības spēkiem, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru, it īpaši uzsvarot Europolu, eh, Eurojust lomu un jācīnās pret komerciālu bērnu izmantošanu internetā. Paldies! Zilās kartītes jautājums no Božanas kundzes, vai jūs esat gatavs uz to atbildēt? Zilā kartīte jums ir. Dievs Demera kungs, jums ir, ir zilās kartītes jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs runājāt par uh, juridisku un policijas aizsardzību, bet pa to laiku, kamēr tas tiks paveikts, būs jaunu, jauni upuri. Vai jūs nedomājat, ka seksuālā audzināšana būtu jākļūst, jāpadara par obligātu skolās? Sin duda, ka. Atbildē. Bez šaubām seksuāla izglītošana būtu viens no instrumentiem, bet nevienīgais. Pildīgi dabiski ir tas, ka ir jāatbrīvojas no aizspriedumiem, kas ir vairāk saistīti ar pārkāpuma uh, aizstāvēšanu, nevis upura aizsargāšanu. Tāpēc no mana viedokļa visas policijas un tieslietu likumdošanas iniciatīvas ir jāsaistā ar upura aizsardzību. Turklāt šis ir īpašs upuris, tas ir bērns, kas ir pelnījis vislielāko aizsardzības līmeni. Paldies! Ar to esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras. Mans saraksts ir ievērojami garāks nekā tas, kas bija veltīt debatēm, es tāpēc nevarēšu visiem dot vārdu, bet centīšos daudz maz sadalīt pa grupām līdzsvaroti. Pirmā pieteikusies Marija Dusanēs. Paldies priekšsēdētāji, mēs esam zaudējuši daudz laika. Pirms desmit gadiem tika pieņemts pirmais ziņojums, un jā, mēs visus spēkus nemobili, ne, ne, nemobilizēsim, tādu mēs šajā cīņā zaudēsim. Mums ir jāizvērtē situācija pa valstīm un jāsensibilizē vecāki, bērni un iespējams, kāpēc gan neveidot Eiropas zaļo telefonu numuru. Tāpat arī mums ir jāparedz tīmekļa vietņu filtrēšana un bloķēšana. Mūsu rīcība esošie līdzekļi šobrīd ir niecīgi, ir tie jāmobilizē, lai varētu labāk uh, atrast šos kiberplēsoņus. Labāk ir jādomā par eh, bērnu aizsardzību un tikai jādomā ir ne mums vien politiskajiem eh, polit, eh, politiķiem, bet arī visai sabiedrībai. Paldies, nākošais runātājs Ričards Hovits. Paldies, priekšsarētāji Man prieks, ka šonedēļ apvienotajā karalistē ir in, droša interneta nedēļa un eh, esošās palīdzības dienestu tāru un līnijas pa, palīdz sadarboties, apkopojot informāciju un sniedzot to tālāk, lai varētu vērsties par šiem noziedzniekiem vienalga, kurā pasaules daļā viņi ir. Uh, ir 100% pieaugums internetā pieejamiem materiāliem pagājušajā gadā eh, bērnu seksuālo izmantošanu. Eh, kļuvuši zināms arī eh, seksuāls izmantošanas gadījumi no 70. gadiem. Tas, ko mums šogad iemācīja drošāka interneta diena, ka ir tas, ka trīs no četriem pieaugušiem bija gatavi izveidot drošāku internetu kopienu. Mums ir jādod viņiem iespēju to darīt. Paldies! Mihaila Šoidrova tālāk. Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, paldies par jūsu ziņojumu. Es personīgi uzskatu, ka Eiropas komisija, Eiropas parlaments un visam, visas dalību valstis e, strādāt kopā, e, jo internetam gal galā nav robežu. Komisār kungs, jūs pieminējāt dažādas iespējas kā varētu rīkoties un direktīvas 2011-92 eh, īstenošana varētu būt viena no lietām. Mēs galu galā neierosinām ne jaunu regulu, ne jaunu direktīvu šajā jomā, bet mēs vēlētos eh, zināt, kā īsti darbojas pašreizē direktīva, cik efektīva tā ir un pieaugot uh, cietušo skaitam, skaitam ir skaidrs, kāds ir redzot, nepietiek ar pašreizējiem pasākumiem likumdošanas jomā. Tie atpaliek no e, tā, kas, e, no tā progresa, kas ir e, noziedzniekiem un kas tiek darīts ar uh, informētības palielināšanu, tīpaši bērniem, vecākiem un skolai. Tālāk Roza Tomašiča zahtjev ministarstva unutarnjih poslova republike hrvatske iz. two thousand and thirteen paldies priekšsēdētāji katrs piektais eh, bērns, kurš izmanto internetu saskaņā 13. gadziņu Horvātijā, ir saņēmis seksuālu raksturu eh, piedāvājumu. Uh, E, seksuālie plēsoņas e, slēpjas aiz neīstiem sociālo tīklu profiliem internetā. Es domāju, ka ir vecākiem labāk jāapzinās tas, ka nevajag sagaidīt līdz, kas kaut kas notiek, bet ir jāveic preventīvi pasākumi. Tie bērni, kuri katrs bērns, kam ne, netiek dot iespēju kontaktēties ar eh, svešiniekiem, nozīmē vienu upuri mazāk. Ir jāparedz kāda sarkanās pogas iespēja un jāpastiprina loģisti, loģistika šo tīklu sakarā. Nākošais runātājs Ignacio Corrao. Grazie, grazie, prezidente. Buongiorno, komisāri. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, dargie kolēģi. Jūs jau pieminējat Eiropolu, Eirojustu, citas eh, iespējas, bet risinājums nav vienkārši. Tā ir interneta medaļas otra puse, Rīgas, kas kopu savā būtībā ir eh, ir ļoti no, nozīmīgs, bet šī medaļas otrā puse ir tā saucamais tumšais tīkls, jeb dārkweb, un kura sekas ir ārkārtīgi smagas. Par upuriem šeit e, kļūst bērni, kas dažkārt pat nav sasnieguši divu gadu vecumu. Mums ir jādomā par to, kā var cīnīties pret šo parādību un jāparedz instruments. Pēdējais runātājs Anna Zaborska uz vienu minūti chcem poďakovať monike. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, vēlos pateikties Monikai Holmajerei par to, ka viņa pievērsa uzmanību šai direktīvai un tās īstenošanas problēmām. Es pievienojos arī aicinājumam komisijai sākt informēšanas kampaņu tā varētu palīdzēt eh, bērniem labāk izprast riskus, kas skaitā, saistās ar internetu izmantošanu. Slovākijā bija līdzīga kampaņa ar nosaukumu Vai jūs zinat, ko jūsu bērns šobrīd dara? Tajā tika vecākiem sniegta informācija par riskiem, saist, kas saistīti ar eh, alkoholu, narkotiku un cilvēku tirzniecību un bērnu seksuālas izmantošanas eh, riskiem apkarot eh, bērnu pornogrāfijas izplatību internetā un šādu veidu noziegumu, tam būtu jābūt eh, prioritāram jautājumam. Paldies, Zaborskundzei, precīzi viena minūte. Un debašu noslēgumā dod vāru atkal komisijai. Silienīdis kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Honorable members, Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, godātie kolēģi. Paldies, ka devāt man iespēju šodien ar jums apspriest šo problemātisko un ļoti svarīgo jautājumu. Kā jūs saprotat, Eiropas Savienība ir jau uh, Um, veikusi veselu virkni pasākumu, lai uh, apkarotu bērnu seksuālu izmantošanu internetā, bet diemžēl cīņa par šī šausminošā nozieguma izskaušanu nebūtu nav beigusies, diemžēl. Līdz ar to mums ir nepieciešams apsvērt uh, tādu politiku, kas ievērotu tiesības uz privātumu un personālo datu aizsardzību, līdzsvarojot to ar pilsoņu drošību, nodrošinot efektīvu izmeklēšanu bērnu seksuālas izmantošanas internetā lietās, un tā ir dalību valstu atbildība un pienākums nodrošināt bērnu pamatiecību ievērošanu un aizsardzību. Viena lieta. Kā Monika un arī citi no jums pieminēja, mums ir ne, nepieciešams, eh, lai lielāks cilvēks skaits strādātu EC3 nodaļā. Un tieši tādēļ komisija atbalsta eh, š, Eh, šo atbildīgo personu skaitu palielināšanu. Mēs atzīstam, ka tas tiešām ir nepieciešams. Es vēlētos atkārtot, cīņa nebūtu nav galā. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums, un esmu pārliecināts, ka mēs uh, Turpināsim sadarbību, lai saglabātu informētību nepieciešamajā līmenī. Paldies! Paldies, komisār kungs, un tagad esam pabeiguši.